Το 7. Και πού το γράφει, πώς ξεκινά. Buongiorno. Labrīt, kolēģi! Bene, benvenuti a tutti, iniziamo la nostra commissione. Tātad sākam mūsu šī rīta sanāksmi. Un mēs Eh, visi uzskatām, ka esam pieņēmuši eh, darba kārtību šodien. Notiek web straumēšana, un es esmu ļoti priecīgs, ka varu sveikt eh, Dācijānu Čološu šeit kurš šodien runās ar mums par līguma attiecībām attiecībā uz pienu un pienu produktu nozari. Un pavisam nesen, tātad padomēšu dokuments tika apstiprināts, tātad e, tādēļ mēs ar to arī steidzam jūs iepazīstināt. E, tālāk ir arī priekšlikums par lauksaimniecības produktu kvalitātes schēmām, par kur bija paredzēts runāt, un rīt komisija apstiprinās visu šo kvalitātes pakotni, un tādēļ mēs e, ar to sīkāk strādāsim tālāk. Dacian, eh, es domāju, ka sāksim ar to, ka vispirms dosim vārdu koordinatoriem, tātad grupu koordinatori slūdzu gatavoties, un vēlāk visiem tiem, kas vēlēsies izteikties, tātad vēlreiz paldies Čološkungam par ierašanos, un vārds jums vispirms. Paldies priekšsēdētāja kungs. Kā es jau tiku solījis iepriekš, es šodien runāšu par likumdošanas priekšlikumu par uh, piensaimniecības sektoru. Visi mēs atceramies uh, piena krīzi 2009. gadā, kad piena ražotāji izgāja cauri ārkārtīgi grūtam periodam. Priekšlikums, kur es jums šorīt esmu gatavs parādīt, faktiski ir veidots uh, balstoties uz pagātnes mācībām no šīs pēdējās krīzes. Uh, jo mēs esam centušies analizēt situāciju šobrīd un uh, tuvākās nākotnes situāciju. Esam ņēmuši vērā krīzi pagājušajā gadā, uh, Padoma arī runā par to, ka pēc 2015. gada varētu tikt atceltas piena kvotas. Jūs zināt, ka mēs esam organizējuši augstu līmeņa grupu, kurā ir pārstāvēti gan nozars pārstāvji, e, gan e, ražotāji un e, komisijas pārstāvji. Un ir runāts par to, kā mēs varētu lēnām atteikties no administrēto kvotu sistēmas. Uh, kā arī iespējas meklēt un risināt eh, kopējās pārtikas ķēdes problēmas, kādas pastāv, kā panākt taisnīgāku līdzsvaru eh, pārtikas sektorā, ieskaitot piena ražošanas sektoru. Par ko mēs šeit galvenokārt runājam? Kas ir galvenie punkti? Eh, būtu jāsaglabā nozare kā tāda, Tas ir pirmām kārtām. Jo eh, savā ziņā tāds eh, tipisks eh, lauksaimniecības tēls ir saistīts ar pienu lopkopību, un uh, praktiski arī lauka ainava pa lielākai daļai Eiropā saistās tieši ar uh, piena goviem, ar piena govu ganām pulkiem. Uh, Un e, šī ir tāda ražošana, kuru, teiksim, no vienas teritorijas uz otru mehāniski pārcelt ir ārkārtīgi sarežģīti. Un tieši tādēļ mēs pievēršam šim sektoram īpašu uzmanību. ja mēs atteiksimies no administrēto kvotu uh, sistēmas, tad pat pēc tam, kad mēs to būsim izdarījuši, Eh, piena lopkopiem ir vajadzīga nākotnes perspektīva vidējā termiņā un arī tālākai nākotnē. Pretējā gadījumā viņiem ir ļoti grūti turpināt eh, saimniekošanu un eh, investēt. Bez tam ir ļoti grūti arī iegūt kredītlīdzekļus no bankas, ja viņiem tādi ir vajadzīgi, ja situācija ir nenoteikta tad, kad mēs runājam par sarunām starp eh, ražotājiem un pārstrādātājiem, tad, eh, protams, ka mēs nevēlamies, lai pārstrādātāji pozīcijas tiktu vainātas, taču ir jāskatās arī uz eh, to, kāda ir reālā situācija. Ir apmēram 5400 pārstrādātāju un 90 tūkstoši ražotāju. Un lūk, tāds ir šis līdzsvars, tāda ir šī attiecība. Tāpēc mums ir nepieciešams sagādāt instrumentus, eh, ar kuru palīdzību eh, zemnieki spētu organizēties un arī saņemt eh, atbilstošu cēnu par savu saražoto pienu jo eh, šeit atkal nedrīkst aizmirst par to, ka augstāka cena eh, zemniekam var nozīmēt arī augstāku cēnu patērētājiem. Eh, bet mēs esam novērojuši, ka tirgu tas nevienmēr tā darbojas. Ļoti bieži ar augstu ražotāju cēnu cenas patērētājiem nemaz ne, necēlās. Uh, Un uh, esam novērējuši pat gluži pretēju situāciju, kad uh, tiek pacelta piena iepirkuma cena zemniekiem, bet cena patērētājiem galu galā vēl krītas. Tātad šeit nav šīs te pavisam tiešās korelācijas. Mums ir uh, jāpārsvaro šis līdzsvars un, uh, piemēram, labāk samaks zemniekam par produkciju nemaz nenozīmē, ka patērētāja cena celsies. Tātad, ko mēs vēlamies panākt ar šo priekšlikumu? Mēs vēlamies, lai tirgus darbotos labāk. Mēs e, cenšamies e, saskaņot e, ražošanu ar tirgu un tirgus prasībām. Jebkurā gadījumā piena ražošana ir tirgus. T Tirgum, protams, ir sava specifika, uh, un mums tā viss ir jāņem vērā, lai nodrošinātu to, ka uh, tas viss var darboties pietiekami veiksmīgi. Ir jābūt tirgumu, kas darbojas veiksmīgi. Tātad no vienas e, puses ir konkurence, arī to nedrīkst ignorēt, jo uh, konkurences noteikumu darbība ir ļoti skaidri izklāstīta Eiropas dibināšanas līgumos, un arī mūsu priekšlikumā tie visi attiecīgi ir ņemti vērā. Tātad. Ko tad mēs piedāvājam šajā pakotnē? Vispirms, mēs vēlamies, lai ražotāji varētu vest sarunas par līgumiem ar pārstrādātāju organizācijām vai konkrētiem pārstrādātājiem. Mēs piedāvājam, lai ražotāju organizācija īpaši sarunām par līgumslēgšanu varētu dibināt un tas varētu attiekties uz vismaz 3,5% piena ražošanas Eiropas Savienībā un ne vairāk kā 33% piena ražošanas eh, katrā dalību valstī. Bet tātad visā Eiropas Savienībā eh, tā, tie varētu būt 3,5% no visas piena ražošanas. Es šeit nerunāju par e, kooperatīviem, es šeit runāju par privātu uzņēmumiem. Mums ir arī šis te e, 33% limits e, nacionālajās dalībvalstīs nacionālajiem ražotājiem, tā tad ir. Mm, Tātad minimāli, tas nodrošina vismaz minimālas konkurences iespējas eh, dalībvalsts tirgū. Pretējā gadījumā eh, mūs, mums varētu sākt pārmest, ka šis eh, priekšlikums vienkārši uh, veicinātu monopolu radī, radīšanu šajā nozarē. Tātad ir jā, varētu būt vismaz četras e, ražotāju organizācijas dalību valstī, nu vismaz sešas Vācijā, piecas varbūt e, e, Francijā, kas ir lielākie šie te pienražošanas tirgi Eiropā ir pavisam vienkārši nosacījums, ko var izmantot ražotāji, lai varētu sevi organizēt, un tas, to mēs šeit šķiet esam panākuši. Viņi var slēgt šeit līgumus, kā tas ir paredzēts ar pārstrādātājiem. Dalība valstis šādus līgumus var padarīt obligātus Un, ja dalība valsts ir e, izvēlējusies e, nepadarīt šādu līgumu par obligātu, tad e, ražotājs, kas to vēlas, var pieprasīt šāda līguma ieviešanas, izmantošanas iespēju. Un, ja ražotājs nevar atrast pārstrādātāju, kas vēlas pieprasīt šādu līgumu, Jā, gribētu piebilst, ka kooperatīvi ir izslēgti no šīs regulas aptvērumu, jo viņiem ir pavisam savādāka sistēma, kur ražošana ir integrēta, pār, tātad pārstrāde ir integrēta ražo, kopā ar ražošanu, un tādēļ mēs ceram, ka mēs esam radījuši tādus eh, stimulus ražotājiem organizēties. Un tie varētu nebūt kooperatīvi, tā varētu būt cita forma eh, ražotāju grupas, lai viņi pēc tam arī varētu virzīt savu produktu tirgu un eh, vidēja, tādā tuvākā un vidējā posma nākotnē tā šķiet vislabākā ideja lauka attīstības programma attiecīgi tiks adaptēta, lai varētu eh, veicināt finansiālu atbalsta sniegšanu šādām ražotāju vai kooperatīvu organizācijām. Īpaši tajās eh, vietās, teritorijās, kur ražotāji vēl pagaidām nav organizējušies pietiekami labi, bet kur viņi to vēlētos darīt. Ir arī laika limits eh, šim priekšlikumam. Uh, Tas ir paredzēts līdz 2020. gadam, tik ilgi šī regula būs spēkā. Eh, mums bija nepieciešams pārejas periods. Eh, un šeit tiek ievēroti noteikti izņēmumi konkurences eh, likumdošanai gan saskaņā ar līgumiem, lai varētu rosināt pārstrād, ražotājus tātad apvienoties savās organizācijās. Pastāv noteiktas normas, eh, arī veidojot profesionālās grupas, arī tas palīdzētu labākai informācijas apmaiņai eh, starp ražotājiem un pārstrādātājiem pārtiks ķēdē. No vienas puses mēs veicinām, lai, eh, rosinām to, lai notiktu sarunas par līgumiem, uh, un e, šīs te starp profesiju struktūras savukārt var nodrošināt e, dialogu visa gara, gada garumā starp ražotājiem, pārstrādātājiem, izmantojot citas kooperācijas formas ārpus lietām, kas ir paredzētas līgumā, piemēram, labākās prakses apmaiņa, zinātniskā pētniecība, mārketings, kvalitāte un tā tālāk. Uh, Un tur, kur šādas te starp profesionālas organizācijas pagaidām nepastāv, eh, mēs vēlētos stimulēt to veidošanu. Tās ir struktūras, kuras, eh, piemēram, augļu un dārzeņu pārstrādes sektoros jau eksistē, un mēs izmantojam piemēru no šīs nozares, lai veicinātu kaut ko līdzīgu arī uh, piensaimniecības sektorā. Ir arī priekšlikumi, kas varētu nodrošināt, nodrošināt uh, caurskatāmību, naklātību šajā procesā. Eh, šeit mēs vēlamies veikt ekonomisko analīzi un cenu uzraudzību kopienas mērogā, lai mēs varētu eh, prognozēt piena patēriņu, mm, piena patēriņu tendences, un tad varētu šos datus eh, piedāvāt nozarei, lai cilvēki, piemēram, vedot sarunas par nākamo līgumu slēgšanu, jau zinātu, kāda ir situācija tirgu un kādas ir prognozes. Līdz ar to komisija attīstīs savas spējas eh, šos datus apkopot un padarīt tos pieejamus noteiktā monitoringa centra struktūrā, eh, kas pārstāvēs dalību valstis un arī eh, nozares pārstāvis. Un šī gadījumā runa tieši par piensaimniecības nozari. Lūk, šis ir mans priekšlikums Un tagad bumba ir, eh, tā teikt, jūsu laukuma pusē un padomas laukuma pusē, un es ceru, ka lēmums tiks pieņemts pēc iespējas ātri, lai šis instruments būtu pieejams ražotājiem. Ja es to vēl neesmu teicis, vēlētos pateikt to vēlreiz. Tā tad ir paredzēts, ka šī regula darboties līdz 2020. gadam, taču ir divi citi datumi, kas būtu jāatceras, un proti Tātad pusperiods, respektīvi 2014. gads, kad e, komisija veiks izvērtējumu par to, kā šie pasākumi ir ietekmējuši nozari, tad tas būs jau tuvojoties kvotu sistēmas atcelšanas laikam. Uh, un iespējams, ka mēs piedāvāsim kaut kādas korektīvas, eh, meto, eh, korektīvas pasākums. Un nākošais datums ir 2018. gads, tas ir eh, tātad divi gadi pirms šī regula beigs darboties. Liels paldies, un kā priekšsēdētājs sacīja, tad formāli ziņo, šis te lēmums tika pieņemts tikai šorīt, un teksts ir vēl pagaidām nav jūsu priekšā, lūk, šī ir vienkārši tāda pirmā viedokļu apmaiņa. Es, protams, labprāt arī vēlāk atgriezīšos pie jums, lai runātu vēlreiz par šiem jautājumiem. Paldies! Grazie! Liels paldies! Paldies, komisārkungs! Par sniegto informāciju, paldies arī par to, ka jūs tūlīt pat pie mums ieradāties tikko, ka šis teksts tika pieņemts lauksaimniecības un lauka attīstības komitejā. Tūlīt pat mēs uzsāksim mūsu diskusijas, bet došu vārdu Nikolsen kungam, jo viņš ir uh, referents. Un labprāt viņam pirmajam dot vārdu lūdzu. Paldies, priekšsētāji kungs, paldies arī komisāram par to, ka viņš ir ieradies pie mums That... Bet uh, šis ir daudz mazāks uh, dokuments nekā iepriekšējais, tātad es domāju, ka būs grūti pašlaik uh, dot kādu detalizētu atbildi. Es domāju, ka komisāra kungam ir taisnība, kad viņš runā par problēmām nozarē, par zemajām cenām. Uh, un pārējām. Un eh, es, eh, kad mēs vērtējam šo priekšlikumu no, eh, vērtēsim priekšlikumu no komisijas, tad mēs redzēsim, cik daudz ir iekļauts no grupas darba komisijas galīgajā analīzē. Viena no vissmagākajām problēmām piensaimniecībā un ne tikai piensaimniecībā uh, ir e, tirgus nestabilā e, situācija, un e, tirgus stabilizācija šeit būtu ļoti liederīga. Bet tā kā mums Eiropā arī ir ļoti svarīgs šis piensaimniecības sektors nākotnē, tad mums ir jāņem vērā arī notikumi pasaules tirgo, kas ietekmē mūsu situāciju. Viena no eh, frāzēm, ko lietoja iepriekš eh, par eh, kvotu atcelšanu piensaimniecībā, bija mīkstā nosēšanās, un šeit mums ir izaicinājums, vai mēs varam veikt šo pārēju bez lielām uh, Eh, problēmām, un eh, arī piensaimniekiem būtu jāzina, kāda ir viņu nākotne un kāda viņiem tajā būs loma, jo eh, zemniekiem un nozarē ir vajadzīga skaidra un stabila nākotne. Tātad jums ir jāzina, kā darbojas tirgus. Un es kā referents varētu teikt, ka Nāk, es nākamajā nedēļā eh, sākšu sarunas ar visiem citiem koordinatoriem un koreferentiem komitejā, lai mēģinātu sagatavot eh, eh, ziņojumu un arī sadarboties ar komisāru, jo šai komiteja ir ļoti liela atbildība. Mums Mēs eh, ļoti lietišķi pieejam eh, šai problēmai, un tāpēc ir vajadzīgs panākt labāku rezultātu nozarei. Paldies, eh, priekšsēdētāji kungs. Lielas paldies, Džēms. Lieliski. Tūlīt sāksim mūsu diskusijas, tā kā tas parasti notiek. Došu vārdu Dantena kungam. Paldies, priekšsētāji kungs, paldies arī jums, komisār kungs, par to, ka jūs prezentējāt mūsu komitejā to, ko ir nolēms kolēģis, un ka jūs to darat tūlīt pat pēc lēmuma pieņemšanas. Jā, runa šeit ir par piena sektoru, bet arī par to, ka ir jābūt teritoriālajam līdzsvaram. Piensaimnieki noteikti ir tajā sliktākajā situācijā visu Eiropas lauksaimnieku vidū. Jūs pārņēmāt dažus punktus, kurus jau bija izstrādājis un ierosinājis augst līmeņa grupa. Tas man ļoti patika. Un tagad uh, uh, šie piensaimnieki tiek atzīti arī Eiropas uh, līmenī. Jūs minējāt šos 3,5% un 33%, šie skaitļi vēl jāpārbauda, bet um, vai tiešām tas būs pietiekami, lai sasniegt nepieciešamo līdzsvaru, jo no otras puses uh, lielu lomu spēlē šīs piecas, jeb sešas uzņēmēja grupas, pienpārstrādātāja grupas. Es domāju, ka turpmākajā procesā mēs šos jautājumus varēsim noskaidrot. Jūs minējāt arī, ka jūs vēlaties stiprināt caurskatāmību. Un mums, mūsu partijai, tas ir ļoti nozīmīgs punkts. Mēs jau agrāk to esam teikuši. Caurskatāmība tra, tra, caurskatāmībai tiešām būtu jābūt nodrošinātai. Mums nepieciešama caurskatāmība arī visā šajā procesā, jo citādi Bet citādi vienkārši situācijas sarežģīsies. Jūs nepārņēmāt ideju par inovāciju arī to augstu līmeņu grupu ierosināja. Ir tā, ka privātā industrija ļoti daudz ir investējusi piena produktos. Un šajā nozarē ir nepieciešami jauni stimuli, uh, Tālāk. Mums nepieciešams, cik drīz vien iespējams, nodrošināt globālu pārvaldību. Viens procents pasaules tirgu tiek 1% pasaules tirgu skar vispārējā de deregulācija. Komisāra kungs, viens jautājums. 2008. gadā, kad notika tā sauktā veselības pārbauda, Tad um, tika teikts, ka komisija veiks pārbaudi um, šajā nozarē attiecībā uz 2010. gadu, vai jūs tagad jau varat sniegt mums kādu informāciju par to, par šo pētījumu, kurš tika veikts 2010. gadā piena nozarē. Paldies! Jā, lieliski! Paldies, Mišel Danten! Mm, nākošais runā. Marks Tarabella. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, komisāra kungs. Es ar lielu uzmanību gaidīju jūsu paziņojumu, jo piena nozare ir piena nozare sasniegusi tādu krīzi, kāda vēl nekad nav bijusi, kas attiecās uz jūsu priekšlikumiem. Varbūt mums vajadzētu vairāk ņemt vērā vispārējo kontekstu. kontekstu. Uh, tika minēta šī nestabilitāte piena sektorā, bet tā ir arī uh, lauksainiecības sektorā vispār. Um, agrāk piens maksāja 45 centus un tagad tikai 17. Tātad uh, krīze uzsākās 2009. gadā, bet um, pasaules eh, piena cena ir fiksēta un tā tiek noteikta ārpus Eiropas Savienībā, ārpus Eiropas Savienības, un manuprāt, tas nav sāprātīgi mums. Ir jāierobežo šāda veida spekulācijas, jo tās nav pamatotas. 2015. gadā beigsies, tad tiks eh, izbeigts piena kvotas. Būs eh, jauna sistēma, kas aizstās kvotas. Bet pats tirgus tiks noregulēts vēl apmēram 25 gadu laikā. Tātad mēs eh, domājam, ka vajadzētu pa, paaugstināt līdz 2015 gadam šīs piena kvotas. Uh, Vajadzētu, lai piena ražotāji vairāk turās kopā, bet ja ir tā, ka 60% no, tiek pārstrādāt no, vis, no trīs uh, piena pārstrādes um, kooperatīviem. Līdzīgu situāciju mēs varam novērot arī citos lauksaimniecības sektoros, piemēram, kas attiecās uz augļiem un dārziņiem. Uh, Galvenie pārstrādātāji ir tie, kuri kuri paši nāk no šiem uh, kooperatīviem, jeb apvienībām. Un jūsu priekšlikumā tas arī tika minēts. Jūs minējāt profesionālās grupas, un tas ir labi. Jūs minējāt ražotājs, pārstrādātājs un, un šīs apvienības. Bet mēs varam teikt, ka šai sistēmai ir arī savas robežas, varbūt mums vajadzētu mācīties un izvairīties no kļūdām. Jūs minējāt caurskatāmību, jūs teicāt, ka jāveic tirgus novērošanu un tirgus novērošanu. Nevajadzētu aprobežot tikai ar de deregulāciju, bet vajadzētu īpaši vērot Eh, cenas un ieņēmumus, lai varētu skaidri noteikt šīs ražotāja cenas. Tas ir svarīgi. Un vēl kas, kas netika minēts, būtu iespēja kā veicināt piena eh, pro, produktu līkmi. Uh, apgrozījums šiem produktiem ir krities, jo patērētāji bieži vien labāk izvēlas citus dzērienus, piemēram, Coca-Cola. Reklāmā ir pat teikts, ka pienprodukti nav labi un nav veselīgi. Un varbūt mums vajadzētu šajā ziņā nedaudz papūlēties, lai veicinātu piena produktu apgrozējumu. Un mums vajadzētu <clears throat> vienkārši teikt, ka piens un piena produkti ir veselīgi. Mēs runājam par produkcijas deregulāciju, bet varbūt būtu labi krīzes laikā <clears throat> pielikt pūles, lai patēriņš atkal pieaugtu. un meklēt uh, šajā ziņā risinājumu no krīzes. Paldies, komisāra kungs, par jūsu priekšlikumiem. Augst līmeņa darba grupā gadu laikā mēs pie šīs tēmas strādājām, un mēs esam gatavi arī sniegt mūsu ieguldījumu, turpmāk ieguldījumu, lai varētu atrast ilgtspējīgu risinājumu lauksainiecības sektoram, kas ļoti nepieciešams. Paldies! Laina kungs, lūdzu. Thank you, uh, President. Uh... Paldies, uh, priekšsēdētāji kungs, uh, komisāri kungs. Man ir uh, liels prieks redzēt jūs mūsu komitejas uh, sanāksmē un arī apspriest uh, šo dokumentu, uh, ko jūs sagatavojāt. Ja uh, salīdzina to, ko mēs gribējām redzēt un to, ko mēs tagad uh, redzam, jā, ir redzama uh, e, arī citu grupu uh, e, ietekme. Un varbūt mēs varētu paskaidrot, jūs varētu paskaidrot, vai šajā dokumentā arī būs runa par situāciju valstu tirgu. Uh, kamēr 2008. gada piena krīze ir pagājusi, eh, tomēr mūsu ražotāji atkal pieredz no vienas puses eh, piena cenu karu eh, starp mazumtirgotājiem 25% cenu samazinājums, bet no otras puses atkal uh, Uh, multinacionālās kompānijas uh, ietekmē uh, situāciju, tātad paceļ mitrālu mēslu cenu, un nav šaubu, ka piensaimniecībā vēl ir daudz izaicinājumu, tātad šie divi faktori, ko es jau minēju iepriekš, mums kā komisijai pieņemot lēmumu, ir jāizvērtē, eh, kā šis dokuments ietekmēs eh, piensaimnieku un ražotāju situāciju, vai tas viņiem palīdzēs kaut kādā veidā. Eh, pirmais jautājums, kas mums būtu jāizskata, būtu sarunas ar tirgotājiem, īpaši situācijā, kad notiek liels eh, cēnu karš, tāds kā Lielbritānijā. Tātad varbūt jūs varētu paskaidrot, eh, vai eh, šīs priešlikums veicinās ražotāju situāciju. Tad otrs jautājums ir prakse, kas tiek lietota līgumu slēgšanā ar daudznacionāliem uzņēmumiem. Uh, Tātad šeit būtu e, jānoskaidro, vai šī iniciatīva e, mazinās e, slikto praksi, ko lieto lielražotāji, slēdzot līgumus, un vai būs kāda iestāde, kas varēs vērsties pret šo slikto praksi un līgumiem līdzīgi, kā mums tiek veidot veidots, eh, veidot iestādi eh, Lielbritānijā, lai vērstos pret šo eh, tā saucamo plēsonīgo praksi. Un varbūt valdībām vajadzētu izveidot organizāciju, kam ir pilnvaras iejaukties, lai novērstu šo plēsonīgo praksi, par kuru es tiek informēts regulāri. Uh, tad jautājums ir, vai būs, vai tiks nodrošināta lielāka stabilitāte, vai ražotāji iegūs kaut kādu ilgtermiņa skaidrību par situāciju, vai viņi varēs redzēt, ka viņiem ir droša eh, nākotne. Es domāju, ka pēdējais jautājums, kāds eh, man ir, tad, tad um, jūs iesakāt šos starpnozaru noteikumus iekļaut lietot arī piensaimniecības nozarē? Ir uh, satraukums no mazajām eksportētāju valstīm, kā varētu rasties privātā monopola uh, situācija un uh, zināma renacionalizācija, vai jūs varētu mums paskaidrot šo situāciju un uh, vai ir kāds garantijas pret šo iespēju, jo pats pēdējais, kas mums ir vajadzīgs, ir izkropļots eh, vienotais eh, tirgus. Eh, paldies! Grazie, Giorgio. Adesso Martin Oži. Paldies. Te Martin. Jā, kom... Paldies. Haslīnkungs. Paldies par sniegto informāciju, un es teikšu, ka tiešām komisija tas tiešām ir liels solis uz priekšu, ka ir šādi. Ir šādas schēmas, bet uh, skatoties no piena ražotāja viedokļa, tas ir pārāk uh, mazs solis. Mēs esam varbūt mazliet par maz darījuši, ja mēs runājam tikai par šiem 3,5%, jo tas īstenībā atbilst tirgus realitātei. Vācijā Mums ir eh, viens piest, pie, piena pārstrādes uzņēmums, kurš ir jau saišķi 5% viens pats, bet ja padomājam par tādām valstīm kā m, mm, eh, Dānija, tad eh, rodas jautājums, vai tiešām mēs esam radījuši pareizo līdzsvaru. Un ar, rodas jautājums, vai tiešām ar to pietiek. Par šiem jautājumiem mums tiešām jārunā. Es zinu, ka Eiropas konkurences komisāram varbūt grūti to saprast, bet, bet vajadzētu ražotājiem piešķirt lielāku vāru, lai radītu līdzsvaru. Tālāk jūs teicāt, ka vajadzētu vēl pievērsties caurskatāmības tēmai. Tas ir pilnīgi pareizi, tas atbilst arī tam, ko mēs eh, daudzkārt esam prasījuši, bet jāpadomā arī par konsekvencēm, par sakām. Eh, tirgus novērošana ir viena daļa, bet mums ir jāspēj arī iejaukties, ja mēs palūkojamies uz trešo eh, vāru šajā tirgu. Jūs pieminējāt šīs lielās tirnacības ķēdes. Ja, un tas var novest pie tā, ka rodas šīs eh, svārstības. Kā mēs tādās situācijās varēsim rēģēt? Jo šā, mums jārēķinās, ka šādas situācijas var rasties tirgu, jo šādu uzņēmē, uzņēmumu ķēdes ir šim, tam ir lielāks spēks nekā tikai mazu pienpārstrādes uzņēmumu spēks. Un uh, Eiropā šis, eh, šī nozara tiešām ir ļoti svarīga, un mums ir vēl jautājums par to, vai ir skaidra perspektīva piensēmniekiem Eiropā. Uzklausījām jūs priekšlikumus. Mēs jau augstu līmeņa grupā arī teicām, man, mūsuprāt, ar šiem priekšlikumiem tas vēl nav nodrošināts. Mums ir jāpievēršās šiem, eh, šai tēmai tirgus noteikumu un jāpaskatās, kur būs robežas. Gribu šeit pieminēt Šveices piemēru. Mums nevajadzētu salīdzināt to ar e Eiropas piena nozars attīstību, jo Šveica ir maza valsts, piena tirgus de deregulācija tur neizdevās, un tur atkal atgriežas pie regulējuma, kas apmierina lauksaimniekus, bet kuriem ir arī, zinām, ierobežojumi. Un ja mēs šādu eksperimentu gribam izdarīt Eiropas līmenī, tas var novest pie uh, sekām, kas ir sliktākas nekā Šveicē. Es negribu šeit pārāk plaši runāt, bet man radies uzskats, ka arī ārpus uh, mūsu grupas ietvariem ir cilvēki gatavi runāt par šo tēmu. Uh, un mums nevajadzētu uzsākt tirgu eksperimentu, kurš var izgāzties. Gribu uzskatīt jūsu priekšlikumu par soli pareizajā virzienā, bet tas nav pietiekam liels solis. Un tagad, ka visas esam iepazinušies ar jūsu priekšlikumu, mums jādomā par nākošiem soļiem, lai mēs eh, piensaimniekiem varam pateikt, kāda, kāda būs šī perspektīva. gan pirms krīzes, gan pēc krīzes eh, nevaram teikt, ka piena tirgus būtu nodrošināts. Mums ir eh, labi jāpārskat šā, šī situācija. Paldies. Paldies. Paldies, Mārtiņ. Nos, noslēgsim ar Fontānu kungu. Paldies. Eh, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs, ka jūs šodien esat mūsu vidū. Paldies par sniegto informāciju. Paldies, ka pastāstījāt par jaunajiem lēmumiem. Mūsu leģislatīvā perioda sākumā piena sektors piedzīvoja vienu no smagākajām krīzēm vēsturē. Un man liekas, ka jūs esat veicis tiešām labu dā darbu, un man liekas, ka vajadzētu praksē palūkoties, vai šie priekšlikumi, kurus jūs ierosinat, praksē labi darbosies, un tiem būs laba. Un tie labi pārliecinās piena ražotājs. Uh, Kas attiecās piena ražotājiem, būtu labi, ja viņiem būtu eh, lielāks eh, spēks līguma attiecībās. Tas ir pareizi, jo citādi piensaimnieki nevarēs ehm, izdzīvot. Tomēr gribu vēl ko piemetināt. Varbūt ka mēs varētu mazliet balstīties uz to, kas tika darīts augļu un dārzeņu sektorā saistībā ar profesionālajām grupām. Man šķiet, ka tas bija ļoti pozitīvi. Bet citādi mums vajadzētu pavēr, pavērot arī attīstību pasaules tirgu. Krīze eh, radās zināmā mērā arī tāpēc, ka bija šī nestabilitāte cenās, cenu nestabilitāte. Un man ir Jautājums, vai Eiropas komisija nevarētu šeit kaut ko darīt, neatiecās tikai uz pienu un pienu produktiem, bet arī uz citiem lauksaimniecības izstrādājumiem. Mēs gribam izveidot tādus noteikumus, kas aizsargā mūsu patērētājs un, un kur ir labi, bet, protams, tie būs saistīti ar izmaksām. Uh, Brīvais tirgus ir laba lieta, tomēr brīvais tir, brīvo tir, nevajadzētu būt tā, ka brīvais tirgus noved pie tā, ka, ka tas kaitē mūsu ražotājiem. Es, man zināmas šaubas, līdzīgi kā maniem kolēģiem, par šiem minētiem skaitļiem 3,5% un 33% varbūt. Mums vajadzētu praksē palūkoties, vai tas tiešām ir pietiekami. lai tas eh, tiešām mūsu ražotājiem, ra, ražotājs nenovest tādā situācijā, ka viņi nevar izdzīvot. Bet tagad es došu vārdu atkal komisāru kungam, lai viņš varētu atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Un tad mēs turpināsim mūsu diskusijas un tie vārdi tiks vispārējie kolēģi. Euh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nikolson kungs, es, eh, protams, esmu gatavs sadarboties ar jums un arī mani dienesti sadarbosies ar jums un mēs eh, iesniegsim jums to informāciju, kas mums eh, ir. Es saprotu, ka jūs saņēmāt tekstu tikai šodien un nevarējāt mm, to apspriest detalizēti, bet es personiski un arī mani dienesti ir gatavi sadarboties ar jums eh, nākamajās dienās un nedēļās un atbalstīt jūs jūsu darbā. Par eh, caurskatāmību eh, visā procesā mēs runājam par caurskatāmību, kas atļautu ražotājiem piedalīties sarunās par līgumiem ar eh, pārstrādātājiem, un eh, mēs uzskatām, ka eh, tā ir ļoti svarīga daļa no sarunām par līgumu. Un visi šie jautājumi, caurskatāmība un starpnozaru pieeja, tās ir saistītas, jo, ja ir sarunas par līgumu, tad ir jābūt arī mehānismam, kā šīs sarunas notiek par eh, to, ko pieminēja Lajankungs, mēs eh, neapskatījām detalizēti šo ideju. Mēs uzskatām, ka līgumam jau ir eh, juridisks status un ir jau arī iespēja noskaidrot, kādas tad ir katras puses, pie, kāda tad ir pienākuma katrai pusei. Uh, tāpēc jau ir arī tiesu sistēma. Tātad ir līgums, ir juridiskais eh, mehānisms, un tad ir arī eh, šis starp nozāru mehānisms, un eh, arī puses var vienoties sarunās par pārstrādes ķēdi. Mēs strādājam pie šī jautājuma kopā ar komisāru Tajani. Un tātad tiek strādāts pie darbībām, ko mēs katrs varētu izdarīt atkarībā no mūsu atbildībām, un tad mēs sagatavosim priekšlikumus, kā varētu nodrošināt caurskatāmai visā procesā. Piensaimniecības sektorā uh, būtu eh, vajadzīga vismaz caurskatāmība eh, cenu izmaiņās. Eh, par tirgus situāciju varbūt būtu liederīgi, mm, ja es jums nosūtītu analīzi un jūs ar to varētu iepazīties. Mūsu izdarītā analīze apskata Mm, dažādas iespējas. Tātad 2011. gadā pēc prognozēm ir jābūt eh, pieaugumam, un eh, prognozes par pieprasījumu ir optimistiskas, un tas arī saskana ar eh, domu, ka būs labāka ekonomiskā perspektīva. Un piena produktiem tātad šī situācija ir labvēlīga un mm, arī uh, Eh, siera ražotājiem situācija ir pievilcīga, tad eh, pienam, jogurtam un krējumam eh, būtu jābūt pieaugumam apmēram 8%. Nu, no 2009. līdz 2020. gadam. Arī sīra ražošanai būtu jāpieaug apmēram par 10%. Protams, tas būs atkarīgs arī no eiro izmaiņām, jo mēs esam atkarīgi ne tikai no Eiropas, bet arī no starptautiskā tirgus. Bet es jums šo analīzi nosūtīšu rakstiski. Tā ir analīze, ko mēs izdarījām, un uh, tātad uh, jūs saņemsiet vairāk informācijas par detaļām. Inovācijas tās uh, šeit nav minētas, jo uh, tās tiks eh, apskatītas eh, atsevišķi. Un, eh, lai kaut ko minētu šeit, tad ir jāmaina visas valstu programmas, un es nezinu, vai mēs tad iegūsim daudz laika. Bet no 2014. gada mēs gribam uzlabot inovācijas ražotājiem, tātad inovācijas tad arī tiks atsevišķi apskatītas. par eh, tirgus nestabilitāti, un tas pats arī attiecas uz starptautisko tirgu. Par šo jautājumu jau tika eh, runāts arī attiecībā uz G20 nākamo prezidentūru. Eh, mēs apskatījām šo situāciju ar izēvielu ražošanu. Šis jautājums tika apspriests ar Francijas prezidentūru un tiks skatīts arī G20. Un varbūt eh, komisija varēs eh, strādāt pie eh, šī jautājuma un būtu liederīgi to apspriest starptautiskā līmenī, jo Daudzas šīs starptautiskās, starptautiskie spēlētāji ir arī G20 dalībnieki, tāpēc būtu liederīgi apspriest eh, šajā līmenī. Tātad par sarunām ar līg, par līgumu eh, George Lyons uzdeva jautājumu par eh, daudznacionāliem uzņēmumiem. Es domāju, ka mūsu ieteiktie procenti dod ražotājiem pietiekuši daudz spēka, jo daudz nacionālajiem uzņēmumiem tātad ir darīšana ar piensaimniekiem dažādās valstīs un reģionos, un e, tomēr paliek e, starpība, kas ir atkarīga no piena e, cenām. Uh, vietējā tirgū. Tātad šie procenti virzās eh, pareizā virzienā, bet mēs arī eh, sargājam konkurenci valsts eh, tirgū, jo būs trīs vai četras iestādes, neskaitot tās, kas jau pastāv. Mēs dzirdējām jau par koncentrāciju tirgu 4 vai 5 procentu, ko pārvalda kooperatīvi, kas ieņem eh, specifisku eh, vietu. Tātad eh, problēma par šo ražotāju pozīciju šeit ir arī jāņem vērā, vai ražotāji ir vai nav kooperatīvā, un visiem ir jābūt iespējai vienoties par līgumiem. Tātad mēs arī ņēmām vērā uh, ka ir jābūt šai koncentrācijai tādai, lai ražotājiem būtu pienācīga ietekme, bet arī, lai nerastos monopols vienas valsts eh, tirgu. Jau ar kooperatīviem apmēram 20 dalību valstīs šie uh, kooperatīvi ir vairāk nekā 20% no piena ražotājiem, un 17 valstīs jau vairāk nekā 50%. Tā tad ražotāju organizācija, kas tiks skatīta šīm, eh, šajā dokumentā, aptver pārējos eh, tātad 40 līdz 42% no Eiropas eh, piena ražotājiem, jo atlikušo daļu aizņem kooperatīvi. Eh, Par starpnozaru organizācijām mēs eh, iesakām šo starpnozaru grupu organizāciju tādā veidā, lai ņemtu vērā pieredzi, ko, kāda ir bijusi augļu un dārzeņu sektorā. Eh, šeit nav pretrunas ar Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumiem. Uh, un mēs uzskatām, ka mūsu priekšlikums ir solis pareizā virzienā. Dažos valstu tirgos jau ir kooperatīvi, kā es teicu. Un es eh, nezinu, vai. Es nezinu, kāda ir situācija Kīprā. Tātad jaunajās dalībvalstīs nav kooperatīvu, Citās jau ir kooperatīvi ar tirgus daļām, tātad mēs, bet mēs šeit nevaram runāt par monopolu, jo, jo šī daļa ir 20%. Tad eh, arī tika uzdots jautājums par pārtikas ķēdēm. Tas ir jautājums, pie kura ir jāstrādā. Eh, tad, tad eh, deputāts, kurš uzdev šo jautājumu, nav klāt mēs eh, skatīsim šo jautājumu. Eh, Fontāns kungs eh, par jūsu jautājumu. Es teicu, ka mēs skatīsim jūs nosaukto problēmu G20 kontekstā. Paldies, Dacian. Tātad mums jau ir priekšstats par situāciju. Tagad sāksim ar runātāju jautājumiem. Mums ir ļoti daudz runātāju pieteikušies. Dosim tagad vārdu viņiem, un pēc tam komisāram būs eh, laiks atbildēm līdz, eh, tātad strādājam līdz 13. Divas minūtes katram runātājam. Sāksim ar papas Tankos kungu. Paldies! Es gribētu pateikties eh, komisāram par apņemšanos atbalstīt lauksaimniecības sektoru. Uh, Eh, Komisāra kungs, jūs esat parādījis, ka eh, ir, eh, jūs mērķis ir sargāt ražotāju iespējas sarunās. Līdzsvars starp pozīcijām sarunās var tikt panākts, ja tiek nostiprinātas ražotāju organizācijas, bet ar kādiem tieši mehānismiem jūs domājat nostiprināt šo ražotāju veidošanos un veidošanos? piedalīšanos sarunās, un arī kādā veidā ražotāji varēs veiksmīgi piedalīties sarunās par līgumiem, ieskaitot eh, arī par cenām, eh, kad ražotāji runās ar pārstrādātājiem. Es eh, ļoti augstu vērtēju to, ka jūsu regulēšanas un likumdošanas iniciatīvu lauksaimniecības sektorā mēģina uzlabot uh, situāciju. Daudzās valstīs un īpaši Ziemeļ Eiropā ir uh, atšķirīga uh, situācija. Es kā cilvēks no vidusjūras reģiona gribētu minēt vienu jautājumu Tātad es gribētu eh, jums eh, atgādināt, ka arī būtu jādomā par produktiem, kas ir ļoti vērtīgi Dienvidē Eiropai, piemēram, olīvu, eļļa un augļi un dārziņi. Paldies, ļoti labs jautājums un arī laikā. Nākamais runātājs lūdzu. Komisārkungs, vai mums nevajadzētu eh, analizēt eh, rūpīgāk šo eh, tirgu. Mums taču ir aģentūras, kuram ir, kurām ir uzdevums pāraudzīt tirgu. Mēs ejam pretējā virzienā. Ņemot vērā pārtikas krīzi 2007. gadā un arī krīzi piensaimniecības sektorā 2009. gadā, Eh, piensaimniecība ir ļoti darba intensīvs eh, sektors un nav daudz, kuri gribētu šajā sektorā strādāt. Tātad, ja mēs atceļam kvotas, tad mēs pieredzēsim koncentrāciju, ražošana koncentrēsies reģionos ar labiem apstākļiem vai arī ar atbilstošu infrastruktūru šim uh, darbam. Uh, ģimenes eh, zemnieku saimniecības eh, izzudīs. Tātad šīs saimniecības, kuras atrodas eh, neizdevīgos reģionos, bet tomēr ražo pienu. Un ja šīs saimniecības netiks atbalstīts, tad tās pazudīs no minētajiem reģioniem. Tālāk mēs nerunājam par attiecībām starp ražotājiem un ķēdēm. Tad vēl viena problēma. Mums ir vienotais tirgus, bet lēmumi tagad tiek pieņemti eh, pasaules tirgū. Tātad mums ir jāanalizē situācija un arī kāda būs eh, pasaules tirdzniecības organizācijas eh, pieeja. Vai jūs esat sagatavojis ieteikmes eh, izvērtējumu šim jūsu priekšlikumam, kā šis priekšlikums veicinās stabilizāciju, jo varētu tā tad būt tā, ka komisija 2014. gadā analizēs mehānismus, kas šodien tiek ieteikti, un tad varētu tikt pieņemts lēmums saglabāt piena kvotas. Ir vēl daudz citu jautājumu, ko varētu pieminēt, bet uh, apskatīsim konkrēti piena ražošanas specifiku un lauksaimniecības specifiku un nesakosim iepriekšējās komisijas piemēram, kad viņi piedāvāja ļoti liberāls risinājums, jo tas eh, nav par labu lauksaimniecībai. Paldies. Eh, nākamais runātājs eh, Kastiņas kundze lūdzu. Paldies, komisārkungs, par sniegto informāciju. Es uzskatu, ka tā ir ļoti svarīga zīme Eiropas ražotājiem, jo šis ekonomiskā ziņā ir ļoti saspringts laiks piena nozarē. Tas ir labs, <clears throat> tā ir laba pieeja, ka jūs uh, mīnat šeit piemērs arī no augļu un dārzeņu sektora, bet īpaši ir labi, ka jūs pieminat īpašo kooperatīvu lomu šajā eh, nozarē. Viens jautājums par cenām. Varbūt šo jomu jūs varētu vēl nedaudz precizēt. 2007. un 2008. gadā mēs redzējām, ka cenas vispirms eh, strauji kāpa un eh, zuda daudzas tirgus daļas, un pēc tam cenas, ka kā seks, cenas, bija, seks bija tādas, ka cenas atkal strauji kritās. Nav, un es domāju, ka mums vajadzētu labāk nodrošināt um, Eiropas piena ražotājs. Es atbalstu jūsu minētos piemērus attiecībā uz caurskatāmību, uz uh, tirgus novērošanu, bet, bet Diemžēl jūs pārāk maz runājat par tirniecību. Mēs mums bija ziņojums Julijā Puvēkungs tas sastādīja, un tajā bija ļoti daudzi labi elementi, kur skaidri bija norādīts, cik svarīgi ir ie, iesaistīt šo tirzniecību ar, um, uh, ar, ar uh, lauksainicības produktiem. Un pēdējā norāda no manas puses attiecas uz uh, atsevišķām jomām, uh, kurās varbūt ir zināmas grūtības, tas tie varētu būt, piemēram, kalnu reģioni. Es domāju, ka būtu labi, ja mēs šiem īpašiem, um, īpašajām teritorijām paredzētu īpašas pasākums. Paldies. Minūtī. Paldies, uh, Kostengers kundze, Garcija Peres lūdzu divas minūtes. Paldies, komisāra kungs, mums būs vajadzīgs laiks, lai izskatītu šo priekšlikumu detalizētāk. Jūs eh, pieminējat jautājumus, kuri var būt eh, interesanti, bet kad mēs eh, sāksim detalizēt skatīt šos jautājumus, es nezinu, vai mēs varēsim tos visus pieņemt ir e, sektora krīze, bet ir arī jautājumi, kas ir drīzāk ar struktūrālu raksturu. Tā tad e, ir jums paredzēts instruments, kurš e, nodrošinās, lai, vai ir instruments, kas paredzēs pietiekam augstu cenu, lai sektu ražošanas izmaksas. Pašlaik es to neredzu. Uh, Un tad eh, jūs minējāt arī jautājumu, kurš ir ļoti būtisks eh, par līdzsvaru starp teritorijām. Ja eh, runā par kvotu atcelšanu 2015. gadā, tad kā mēs panāksim, lai turpinātos ražošanu tādā valstī kā Spānija, kur pašlaik mums bija jāatsakās no kvotām, tad, tad ja šīs eh, kvotas eh, eh, sama pazudīs, tad kā mēs saglabāsim savas zemnieku saimniecības. Tās nav tik konkurētspējas kā citas, bet tās stabilizē teritoriju un nodrošina lauku attīstību. Un mēs uzskatām, ka ir jābūt konkrētiem mehānismiem. Uh, īpaši ņemot vērā to, ka e, piensaimniecība ir tāds sektors, ja ražotājs no tā aiziet, tad viņš vairs neatgriežas. Mums ir jāparedz mehānismi teritoriālā līdzsvaru nodrošināšanai un arī kā padarīt e, pašlaik grūtā situācijā esošos zemniekus konkurētspējīgākus. Paldies, Petra Nevišs, lūdzu, divas minūtes. Paldies, eh, priekšsēdētāji kungs. Es eh, priecājos, ka eh, komisija stāda priekšā šo dokumentu un ka komisija ir gatava dialogam. Tā ir ļoti laba zīme. Tāpat kā kolēģis arī vēl nepaspēja izlasīt šo dokumentu, bet es domāju, ka komisijas priekšlikums ir pozitīvs. Tomēr komisāra kungs, tagad es kā Portugāles pārstāv no Azoru salām gribētu teikt, ka šie pasākumi vēl ir nepietiekami, lai aizsargātu nozari manā valstī. Pirmkārt, tāpēc, ka ir eh, pieeja no apakšas uz augšu, tātad skatāt atšķirības, attiecības starp nozari un ražotājiem, bet piena nozare ir svarīga un tā ir cietusi no daudzām krīzēm, tāpēc arī ir vajadzīga visaptverošāka pieeja, kas apskata visu eh, ķēdi, visus procesā iesaistītos, nevis tikai pieeja no apakšas uz augšu. Tika minēts arī cits dokuments, un es ceru, ka šajā dokumentā būs minētas idejas no citiem eh, komisāriem, bet tas, kas pašlaik ir piedāvāts, ir nepiemērots. Portugālē es redzu, ka mums ir viena nozare, kas uh, aizņem 70% no uh, ražošanas. Mums tāpat kā Spānijā vēl nav sasniegta kvota, nav eksporta, tā tad uh, no, nu, faktiski ir monopols, Un e, arī laikā šie ražotāji organizētos, viņiem jau nav neviena cita, kuram pārdot. E, tātad, vai mēs varētu, ja ir runa par izvēli starp trijām organizācijām valstī, kā tās tiks izveidotas krīzes laikā, un e, tad dažās valstīs nav iespējas aizsargāt nozari. Un beidzot, attiecībā uz vērtējumu, par ko jūs runājāt, 2000, kas notiks 2014. gadā. Ja atklāsiskā e, regula nestrādā kā alternatīva kvotām, un es domāju, ka tā būs, e, tad vai tiks e, apsvērt iespēja atgriezties pie kvotām vai uzturēt tās ilgāk līdz laikam, kad būs mehānisms, kas nodrošinās tirgus darbu? Uh, Paldies, Jēglers kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsādātāja kungs, komisāra kungs. Jūs redzam, ka jūs ļoti āgri meklējat dialogu ar mums. Un neviens jums nevar pārmest, ka jūs kaut kur aiz uh, milzīgām sienām radāt priekšlikumus, kuros neviens uh, nepiedalās. Un tā, ka jūs mūs iesaist, pat tiešām grib jums ļoti pateikt izteikties. Jūs dzirdējāt daudzus komentārus, un jūs jau sniedzāt atbildus uz pirmiem komentāriem. Es uzskatu jūs par mūsu sabiedroto, un tāpēc es domāju, ka ir svarīgi padomāt par to, kur mēs jūs varam atbalstīt, kur, kuras būtu tās tie līmeņi, kuros varētu jums palīdzēt. Es pati nāku no Vācijas dienvidiem, pavisam tuvu Šveicē, un es uh, sekoju līdz tam, kas notiek Šveicē jo, protams, mums pie robežas tas īpaši labi jūtams. Šādā kontekstā mums tiešām ļoti labi jāpadomā par to, ko mēs darām. Uzskatu, ka jūs, eh, eh, ka ir labi, ka jūs tā saukto soft landing gribat mazliet atdzīvināt. Mums ka mēs ne tikai paaugstinam nedaudz kvoti, bet jāņem vērā tas, ka eh, pasaules tirgus attīstās. Ir svarīgi rīkoties trīs līmeņos Pirmais līmenis ir pats zemākais līmenis, un tur daudz kolēģi jau minēja, ir jāiesaista arī tās teritorijas, kuras ir eh, sliktākā pozīcijā. Mums ar šīm teritorijām ir jāstrādā citādāk. Nākošā lieta ir iekšējais tirgus un caurskatāmība. Jūs minējāt novērošanas centru. Jā, tas ir svarīgi, bet, bet katrā ziņā ir jāparedz arī iespēja reaģēt, ja mēs pamanam kaut ko negatīvu. E, T e, tikai novērot un tikai, un tikai caurskatāmība tas nav pietiekami. Nākošais, kas attiecas uz komisiju, es domāju, mums vajadzētu šeit, e, vajadzētu darīt zinām arī kolēģiem, kur ir tie svarīgākie, sāpīgākie punkti un mūsu darbībai jākalpo iekšējiem tirgumu un jāpievērš uzmanība arī vispasaules konkurencei. Te īpaši gribu uzsvērt nolīgums, eh, bilaterālos un cits nolīgums, kurus slēdzam ar valstīm, jo arī citām valstīm mums jādara zināms mūsu eh, intereses lauksaimniecības jomā un jāveicina diskusijas. Un jūs kā komisāri, es gribētu jums atgādināt un jūs ilošināt ja mums vajadzētu e, šos e, noteikumus, kas, par kur mēs diskutējam arī citur, vajadzētu pārņemt arī piena sektorā. Paldies, Elizabet. Jā, ja, dankeschön. Ich möchte einmal. Paldies. Es vēlētos atgādināt par kādu īpašu jautājumu. Un proti, ka mums ka mēs daudz runājam par to, ka daudzi piensaimnieki nav apmierināti, bet ir arī tādi piensaimnieki, kuri ir izmantojuši krīzes iespēju un ir pielāgojušies, kuri ir pratuši reaģēt uz krīzi. Mums jāņem vērā arī šāda veida piensaimnieki, un tāpēc mums jāpārbauda jūsu dokuments arī no šādas perspektīvas mēs negribam atstāt ārpusē šos um, piensaimnieks, kur pozitīvi ir izmantojuši krīzi. Tie ir piensaimnieki, kuri nedavās protesta gājienos, bet viņi rīkojās kā labi uzņēmēji, viņi saskatīja problēmu un viņi to centās atrisināt. Un tagad mums rod zinām, zināmā mērā dilemma. Jo mēs no vienas puses mums ir šie cilvēki, kuriem ir ļoti liels problēmas, un otras puses cilvēki, kuri pratuši atrisināt šīs problēmas, mēs nedrīkstam tos aizmirst. Uh, Jo mēs nedrīkstam aizmirst, ka piena krīzes laikā ne tikai piensaimnieki ciet no šīs piediena, arī citi tirgus dalībnieki ciet no nestabilitātes. Arī, piemēram, um, uh, lauksaimnieki, kas tur cūkas, uh, tika skārti šajā krīzē ļoti stipri. Un tāpēc es gribētu, lai šajā dokumentā tik ņemts vērā, ka lai ar jauno regulējumu mēs pārāk stipri neiejaucamies tirgu. Mums jārīkos ļoti uzmanīgi. Mums jāuzmanās, lai mēs no viena neveiksmīga regulējuma neiestūrējam tūlīt pat nākošā neveiksmīgā regulējumā. Gribu jums pateikties par šo dokumentu, bet mums to ļoti uzmanīgi ir jāpārbauda, jāizskata, par to jādiskutē, lai mēs sastādītu tā dokumentu, kurš būtu arī ilgtspējīgs un labs. Paldies. Onorevole Jār, per due minūti, poi Giancarlo Scottati. Jārkungs, pēc tam Gotārkungs. Paldies, komisāra kungs, ka mēs jau tik ātri saņēmām iespēju diskutēt par šo dokumentu. No mana reģiona viedokļa es nāku no Aust Vācijas austrumiem, un mums, mums jāsaka, ka mūsu lauksaimniecībai bija ļoti labs un domāju, ka principā mums jāatbalsta visi pasākumi, kas uh, stiprina ražotāju pozīcijas. Ja daži kolēģi saka, ka darīts vēl nav pietiekami, es runāju par šo. Ja pareizi sapratu komisāru kungu, tad viņš minēja, ka Vācijā varētu tik dibināt sešas ražotāju kopienas. Un ja tā kā es pazīstu mūsu lauksaimniekus, tad zinu, ka tas viņiem varētu būt liels izaicinājums, bet tas nozīmē arī to, ka, ka, ka komisārs Bumba nodod it kā lauksaimnieku. Uh, lauciņā, un viņiem ir jāizmanto šī iespēja, bet, manuprāt, vēl jādiskutē par sekošām lietām. Pat, ja tie vairāk piedar pie agrārās reformas, bet, manuprāt, arī tie saistīti ar piena sektoru. Pirmkārt, es domāju, ka mums nepieciešama vēl papildus tirgus stabilizēšanas pasākumi pēc tam, kad tiks likvidētas kvotas. Mums tiešām nepieciešama tirgus stabilizēšanas pasākuma. Un otrā lieta, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga, mums nepieciešama šīs uh, e, programmas zaļie zemē, mums jāatver uh, jauni uzņēmumi, pienu uzņēmumi. Un mans jautājums komisāram ir tāds, vai arī viņš redz šo problēmu uh, Un trešā lieta, kas man ir īpaši svarīga, un šeit es atbalstu kolēģi teikto, ka mēs varam um, novērst šo nepareizu cenu noteikšanu. Mēs gribam ieviest uh, šo novērošanas centru, bet mums jānodrošina ir tas, ka šis novērošanas centrs var arī aktīvi iejaukties. Paldies. Giancarlo Skotā. Godārkungs, lūdzu, arī jūs uz divām minūtēm. Jā, paldies priekšsādātāji. Es pateicos eh, komisāram Čološam par to, ka viņš šodien ir iepazīstinājis mums ar šo regulas projektu un komisijas augst līmeņa grupa ir labi pastrādājusi. Un, eh, pastrādājusi, un šis darbs ir ļoti svarīgs, un rezultāts arī nav slikts, jo ir izskatīts vispārējais nozars problēmas, bet man liekas, ka daži punkti prasa dziļāku uh, izskatīšanu. Uh, Pirmkārt, ja mēs runājam par līguma attiecībām, eh, tās var būt ārkārtīgi atšķirīgas, ņemot vērā to, ka e, piena tirgi ir ārkārtīgi atšķirīgi dažādās dalībvalstīs. Es saprotu, ka ir vajadzīgi kaut kādi minimālie standarti šiem līgumiem, ko varētu noteikt Eiropas līmenī. Arī pasākumi pret cenu koncentrāciju nevajadzētu e, tātad atstāt kaut kādās individuālās rokās, bet to vadzētu nodot e, šim te ražotāju ražotāju organizācijām, kas attiec uz ražošanas līmeņiem. Debatēs par to, tātad debats par to tika atcelts pagaidām, es ceru, ka komisija strādā pie piena produktu izsekojamības jautājumiem, kas, manuprāt, būs ļoti svarīgas un klāskundas tālāk. Komisār kungs, es uh, uzskatīju jūs priekšlikumu par kā tādu ceļu soli pat solim. Mēs visi mm, sapņojām, ka šis mm, ka šis priekšlikums būs tāds kā liels sapņu piepildījums, bet nu, tagad mēs saprotam, ka mums jāstrādā soli pa solim. Kā jūs teicāt, to, ko jūs teicāt, tas ir ļoti pareizi, bet mums jādiskutē vēl par pašu ceļu. Šis dokuments neko nesaka par teritoriālo līdzsvaru, jūs to gan īsi minējāt. Jūs teicāt, ka pienam ir jābūt ar īpašu atbalstu. Uh, Un jūs īpaši uzsverat, ka jāstiprina ražotāja loma tirgū, jānosaka skaidrs robežas, lai netikt veidot monopolu, bet šis jautājums mums ir, eh, ir vēl tāds, vai mums tagad jādibina jaunas apvienības, tas eh, neiederētos mūsu leģinējā schēmā, par kooperatīvu schēmā, un kā, kāda loma vēl būs tad šīm pienotavām, vai tās sadarbosies, ja darbosies viena pret otru. Arī tas mums jāpatur prātā, ka past labas uh, struktūras, kas mums jau ir, ka mēs tās nesabojam. Manā reģionā visi uh, pienražotāji ir uh, sadarbojas kooperatīvos, un es pārsteigtu, ka citur ir citādi. Bet ko tad īsti mums dos šis Eiropas novērošanas centrs? Man šķiet, ka tas mums sagādās tikai vairāk birokrātis, un būs jāizpild papildus formulāri. Lūdzu, pasakiet, kādu instrumentu un kādu kādi instrumenti un kāda vara būs šim centram un ko, tā, ko tas varēs panākt. Paldies. Paldies. Ešot kungam nākamajam vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji. Esmu priecīgs par to, ka tirgus intervences loma ir uzsvērta un eh, ka tādas eh, instruments kā kvota ir nepiemērots tirgum un ir no tā jātiek vaļā ar laiku. Uh, Eh, bet runājot par konkurences likumdošanas maiņu, eh, šīs secinājums par to, ka potenciāli tas varētu izmainīt eh, tirgus situāciju, bet es vēlētos brīdināt, ka tas nav limitējošs faktors nozarei, vismaz šobrīd nē. Runājot par caurskatāmību, es piekrītu, tirgus informācija ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu labāku nozars pārvaldību un palīdzētu tai panākt lielāku stabilitāti. Bet bet es domāju, ka var iet vēl tālāk kā var veicināt apmaiņu ar labāko pieredzi, piemēram, caur attiecīgas rīcības kodeksiem un tā tālāk. Es domāju, ka ombudam šeit arī būtu savu lomu spēlējama, lai palīdzētu dalību valstīm pāraucīt pareiztirgus funkcionēšanu šajā sektorā. Bet, kur es biju nedaudz vīlies, uh, ka šeit nebija varbūt tik daudz pozitīvu priekšlikumu. Es gribētu redzēt no komisijas puses vairāk stimulu no uh, eh, piedāvājuma puses un uh, atvirzīšanos no preču ražošanas puses. Jo man liekas, ka šeit ir jāņem vērā arī sezonalitāte, eh, sezonālais raksturs piena ražošanai. Uh, un tas um, prasa noteikts pasākums, lai izlīdzvarotu tirgu un uh, pievienot, radīt pievienoto vērtību produkcijai. Un šeit kooperatīviem noteikti salom spēlēm, un mēs te varētu daudz darīt uh, lietas labā. Arī finanšu stimuli ir nepieciešami kooperatīviem, lai viņi veiktu tirgus pētījumus tādos veidos, kas palīdzētu viņiem radīt vairāk pievienotās vērtības eh, izēvielām. Paldies, un tālāk Herberts Dorfmans. Paldies! Uh, piens ir ļoti centrāls uh, produkts Eiropas uh, lauksaimniecībā, un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs šai tēmai padziļināti pievēršamies. Es domāju, ka, ka tas tā ir daudzas Eiropas teritorijās, bet īpaši mums jāpievērš uzmanība ir kalnu reģioniem, ka tur nav daudz alternatīvas, ko varētu ražot. Tur tiek ražots tikai piens. Uh, Un komisārkungs noteikti ir pareizi tas, ka mums ir jāstiprina ražotāja loma īpaši tādās teritorijās, kuras es minēju, kur piena ražošana tiek noregulēta tikai ar kooperatīviem. Un tāpēc jūs priekšlikumā šajā ziņā mums ir maz jauna. Mēs nedrīkstam padoties ilūzijai, ka tur, kur piens tiek pārdots um, privātiem uh, pārstrādātājiem, ka tur nav šīs uh, iespējas cenu uh, noteikt. Es domāju, ka, uh, ka mums, ko mums vajadzētu darīt, mums vajadzētu veicināt šīs ražotāju organizācijas. Jūs jau arī devāt norādes uz to, kā notiek šī funkcionalitāte. Mums jāņem piemērs arī no augļu un dārzeņu sektora. Un eh, patiesībā jūs priekšlikumā man šī pieeja pietrūkst. Mums nepieciešams eh, simuls, stimuls, jo nepieciešams arī finansāls atbalsts. Ja tāds nebūs, tad baidos, ka uh, beidzot mēs eh, mūsu um, dokuments nebūs īsti izdevies. Nu, daudz kolēģi jau minēja eh, trūkums, mēs minējām arī Šveices piemēru. Mums vajadzētu tiešām papētīt tuvāk gadiem, kas pier Šveicu un mācīties no Šveices pielastiem kļūdām. Vanna la parola, onorevole Rodust, per due minūti, a te. Rodust kundzei vārds. Priekšsēdētāji kungs, arī es priecājos. Uh, komisārkungs, ka jūs šodien esat mūsu vidu, un tomēr man jāsaka, esmu ļoti vīlusies. Bijoti vīlusies, kad tika darīt zinām septiņu punktu, kurus izstrādāja augsta līmeņa grupa, jo toreiz es varēju saprat, ka mēs um, nesam attīstījuši tādus instrumentus, uh, pareizs instrumentus. Uh, gribu savu teikto arī pamatot. Jūs savā dokumentā esat uh, iekļaujuši četrus elementus. Pirmkārt, ražotāju organizāciju, jūs sakat, tālāk jūs sakat, dalību valsts var nolēmt, vai ir nepieciešami šie obligātie nolīgumi uh, starp ražotājiem un apstrādātājiem. Jūs runājat par um, nozares organizāciju un par transparents. Par ražotāju organizācijām var teikt, ka Vācijā jo tas sen ir iespējams, jums ir tirgus struktūras likums, un tomēr krīze pie mums bija. Jūs runājat par 33% piena uh, daudzumu, kurš nacio, kur nacionālā līmenī nedrīkst pārsteigt, bet es jums gribu runāt, 70, pieminēt 75%, un te mums jāpievēršas jautājumu, kurus eh, konkurences komisārs arī uh, minēja, un tāpēc tiešām jautājums, vai šie 33% ir pietiekami. Tālāk es gribu teikt pieminēt šo nolīgumu apspriešanu. Vācijā jau sen šī praksa ir pazīstama, 99% mm, e, ir jau saistīti šādos līgumos Vācijā, un tomēr tas neaizskavē krīzes rašanos pie mums. Un par, par caurskatāmību. To es atbalstu, jo caurskatāmāka ir kāda lieta, jo tā ir labāka kas attiecās uz tirgu un zināmiem cikliem. Protams, mums jā, jābūt skatrībā par to, ka visu laiku viss notiks uz augšu un uz leju. Mums nepieciešami labi instrumenti, jo, jo mums kādreiz atkal radīsies problēmas, tad e, gribu teikt, ka jūsu priekšlikumā priekš mums nav pietiekam daudz jauna. Es ne saredzu, kā mēs tiešām labi varam atbilstīt piensaimniekus lai viņi varētu būt līdzvērtīgi pra, eh, partneri industrijā. Paldies! So, madam. Paldies, Lūlīngas kundze, uz divām minā, minūtēm un tad Kalinovska kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties komisāram. Es tikko esmu savās rokās eh, saņēmusi dokumentu valodā, kuru eh, es saprotu labāk angļu valodu, bet sākumā man tas nebija pieejams, bet es atļāvos to detalizētāk izskatīt. Eh, bet man jau tagad ir radies jautājums, pirms es esmu ar to iepazinusies pietiekoši de detalizēti un proti. Arī citi deputāti jau par to izteica bāžas, un tas ir 126. pants un tajā noteiktais limits. Es vēlētos zināt, kā tad šos eh, limitus, kā šie limiti ietekmēs mazas valstis, piemēram, tādas kā manējā, piemēram, Luksemburga. Luksemburgā visa piena ražošana kas var būt sastāv tikai kaut kāds 0,1% no kopējās pienražošanas eh, Eiropā. Kopumā viss tiek eh, pārstrādāts eh, kooperatīvos. Viens no šiem kooperatīviem faktiski pārstāv 60% no visiem pienražotājiem Luksemburgā. Un jūs esat noteikuši šo 3-3% limitu, vai tas ir kumulatīvs, vai nu kā tas būs? Uh, jo es eh, sapratu, un es domāju, ka sapratu pareizi, ka, ka ko, uz kooperatīviem tas viss neattīksies, neattieksies, bet mums uh, piena ražotā, ražošana ir koncentrēta gandrīz tikai kooperatīvos. Un tā tas viss tiek eh, kaut kādā veidā tur, tur, tur salikts kopā, e, mūsu ražošanas kopapjoms joprojām paliek ļoti neliels. Un e, es saprotu, ka mēs nevaram, teiksim, nekādā veidā, teiksim, konkurēt cenas ziņā ar lieliem ražotājiem un tā tālāk. Komisāri, vai jūs varētu varbūt kliedēt manas bāžas? un mūsu struktūras nepakļausiet eh, šiem te noteiktajiem griestiem, jo citādi jūs izārdīsiet kaut ko tādu, kas labi e, darbojas. Jūs izveidojat skaistu modeli, var jau būt, ka tas būs jauks, taču, ja šajā modelī vienkārši pietrūks piena, kas tur ieplūst, tas vienkārši bankrotēs un tā būs jūsu vaina. jūs iespējams izaugs, izjauksiet eh, kādu ļoti labu pašlaik labi strādājušu kooperatīvu. Es ceru, ka tas tā nebūs. Eh, paldies. Kalinovska kungs saka. Te instrumenty, nad którymi dzisiaj. Ir tāds teiciens, ka visu var vērst uz labu, un šeit mēs arī varam um, piemērot šādu principu. Lielākā daļa piena ražotāji vēlas instrumentus, lai regulētu piena piedāvājumu. Bet pašreizējā situācijā Eh, tas nav iespējams, bet ir vajadzīgs kaut kas, kas garantē eh, stabilus ienākumus eh, piena sektorā ražotājiem, īpaši ņemot vērā to, ka šobrīd nekādu citu risinājumu nav. Tādēļ vēlētos detalizēt, detalizētāk uzzināt par šiem līgumiem starp ražotāju tīkliem un pārstrādātāju tīkliem. Ja mēs, piemēram, atsakamies no kvotu sistēmas, tādā gadījumā uh, Uh, varētu paredzēt, ka mums ir jāskatās, kas īsti notiks uh, ar esošajiem intervences mehānismiem. Uh, Polijā, piemēram, šādā gadījumā mums ir vajadzīga lielāka konsolidācija, lai mēs varētu pasaules tirgu konkurēt ar antimonopolu procesu, piemēram. Bene. Eh, caro commissario, abbiamo finito... Eh, eh Cienējamies komisāra kungs, mēs esam pabeiguši eh, šo te uh, eh, viedokļu apmaiņu un došu jums vārdu, lai jūs varētu atbildēt, bet es gribētu runāt nedaudz par ražošanas plānošanu. Un proti Šeit ir runa par ziņojumu par kvalitāti. Tas ir saistīts ar, uh, arī ar pienu uh, ražošanu. Kā mēs varam padarīt, kā mēs to varam saskaņot ar tirgus, uh, ar pienu piegādu tirgūm. Vai mums ir jāgaida, kamēr parādīsies šī kvalitātes pakotnie, tas viss notiks vienlaicīgi un ātrāk, un dod jums vārdu atbildēm. toute façon, le paquet qualité va arriver euh, bientôt. Euh, vous Kvalitātes uh, pakete tiks sagatavota drīz, un jums būs abi regulējumi uz uh, gada. Tātad uh, bomba ir jau jūsu laukuma pusē, kā es teicu. Vispirms es gribētu Lolinga Lulīngas kundzei pateikt, ka šis priešlikums neapskata kooperatīvus. Dānijā, piemēram, ir gandrīz 100% kooperatīvu un Nīderlandē vairāk nekā 90%. Kooperatīvos eh, ražotāji jau ir pārstrādātāji. Mēs šeit runājam tikai par eh, tiem ražotājiem, kam ir jāvienojas ar kooperatīvu, ar pārstrādātājiem. Ja jūs teicāt ka Luksemburgā ir eh, maz šis kooperatīvu īpatsvars, tad eh, šīs procents neaprobežojas tikai ar eh, vienas valsts tirgu. Luksemburgas ražotāji var arī būt kaimiņu valstu organizācijās. Un tas viss tiks precīzāk minēts projektā, kad tas būs gatavs Eh, Rodustas kundze. Eh, līgumi neapturēja piensaimniecības krīzi, ne tie neapturēja, un es nesaku, kā arī šīs dokuments atrisinās visas eh, problēmas. Ir citi mehānismi, kas vēl ar vienu darbosies bet eh, šis eh, līgums dod eh, relatīvu stabilitāti, vai tam vajadzētu dot šādu relatīvu stabilitāti. Protams, ne vairāk kā relatīvu, jo tirgus mainās. Jūs jau nevarat kontrolēt, cik patērētāji patērēs piena, bet vismaz ražotājiem ir iespēja vienoties par sarunām, sarunās par cenām un daudzumiem. Uh, 33% rādītājs, ko jūs jau minējāt, kas jau tika minēta diskusijā. Daži runātāji teica, ka ir pārāk daudz birokrātijas un ierobežojumu. Mums ir bija jāatrod vidusceļš, lai būtu konkurence tirgu un uh, vienlaikus, lai būtu iespēja arī ražotājiem. Bija uh, kritika par mazajām uh, piensaimniecībām, kas tad notiks ar šīm mazajām piensaimniecībām, kas aptver eh, arī valsts tirgu, un ja tām būs eh, jāvienojas ar eh, lielu organizāciju. Un šie mazie taču arī jāizņem trešdaļu tirgus. Šeit runa ir par to, lai būtu pietiekam daudz konkurences qui vise d'ailleurs euh, euh, M. Jarl. Arī daudzi deputāti, tātad Jāra kungs eh, un arī Dārtman kungs minēja lauksaimniecības reformu. Kā nodrošināt, eh, piemēram, lai kalnu rajonos eh, būtu iespējama lauksaimniecība ar pievienoto vērtību? Uh, Eh, šis dokuments nerisina visas problēmas. Ir struktūras problēmas, ir globālā tirgus eh, problēmas un ir atbalsts eh, mazāk labvēlīgiem apvidiem, kas jau būs paredzēts lauksaimniecības politikas reformā, un tur būs arī pasākumi tieši piensaimniecībai. Bet, protams, tas uh, nenozīmē, ka piensaimniecībai nevar būt labuma arī no citiem vispārīgiem pasākumiem reformā, eh, ieskaitot arī to pievienotās vērtības veicināšanu, ko Ašotkungs minēja. Vietēji atbalsta pasākumi teritoriālajam līdzsvaram arī tiks iekļauti politikas reformā pārāk daudz birokrātijas un pārāk daudz regulēšanas. Šīs nav, šie nav noteikumi, kas tiek uzspiest visiem. Šī ir iespēja tiem ražotājiem, kas grib organizēties, bet viņiem tas nav obligāti jādara. Viņi var atrast arī kādu citu veidu, piemēram, kooperatīvus. Neviens neko ar šo regulējumu neuzspiedīs ražotājiem. Uh, regulējums piedāvā instrumentus eh, tiem eh, ražotājiem, kas nav organizēti un kas, kam ir problēmas, jo viņi atrodas eh, konkrētos reģionos. Tātad šī, šis dokuments nepiedāvā vairāk birokrātijas. Par pārskatāmību es jau minēju, ka pārtikas ķēdi nevar šajā dokumentā apskatīt pilnībā par iejaukšanās mehānismiem, lai novērstu krīzi vai krīzes gadījumā, ir atskaite par piensaimniecības tirgu, kas ir iekļauti kā papildinājums šim regulējumam. Par kvotu samazināšanu Tas bija padomas, nevis iepriekšējā komisāra lēmums. Padomē bija likumdošanas vara, un uh, tad padome arī pieņem šo lēmumu. Tātad tas nav lauksaimniecības komisārs, kurš uh, ir pelnījis kritiku par mehānismu kvotu uh, likvidēšanai. Tas tiks ieteikts, ir jāredz, vai parlaments un padomi to pieņem. Uh, Tad noteikums, kurš eh, veicinātu izmaiņas eh, tirgu, eh, ļautu ražotājiem samazināt ražošanu, piemēram, patēriņa samazināšanas gadījumā mums būs paredzēts šis noteikums, kurš eh, ļaus iespēju finansiāli eh, motivēt eh, ražotājs, lai viņi uz laiku varētu samazināt savu ražošanas apjomu. Tā, tā ir tāda iespēja, ko mēs apsveram. Donc, bon, je, Madame Garcia Perez battra en inverse. Euh, je dis pour. De... Garcia Perez kundze un Petronēvžas kundze eh, par struktūrālām problēmām piensaimniecības sektorā. Tās tiks skatītas vispārīgāk lauksaimniecības politikas eh, reformā par eh, cenām, tātad kā tiek veidot šis cenas, Gerstingers kundzes jautājums. Tas ir atkarīgs no sarunām starp ražotājiem un pārstrādātājiem. Mēs šeit nemēģinām noteikt uh, visus līguma noteikumus, jo eh, par tiem vienojas eh, līgumslaidēs puses, bet eh, šeit regulējumā ir noteikts, kam ir jābūt līgumā, lai līgums būtu spēkā, un tad uz šo noteikumu pamata notiek sarunas par līgumu. Eh, kā notiks eh, eh, sarunas par līgumiem. Es domāju, ka es jau par to atbildēju. Par ražotāju organizāciju nostiprināšanu. Otrais pilārs paredzēs veidus, kā izveidot šīs organizācijas un kā finansiāli tās atbalstīt sākumā, un arī būs noteikumi par uh, kolektīvajām investīcijām, tad būs viss, kas ir citos sektoros, piemēram, eh, pārtikas un dārziņu sektorā. Un kad eh, būs šīs organizācijas, tad tās varēs eh, arī investēt piena ražošanā dažos rajonos, lai iegūtu vairāk pievienotās vērtības. Tātad šis ir minimālais eh, standarts, un tie ražotāji, kas gribēs iet tālāk, varēs iet tālāk. Lauksaimniecības politikas eh, reformā būs paredzēti pasākumi, kā atbalstīt tālāk eh, šīs ražotāju organizācijas. Es domāju, ka tās bija atbildes uz visiem jautājumiem. Es detalizēti neatbildēju uz lauksaimniecības politikas reformas jautājumiem. Tātad es priecāšos apmeklēt jūs komiteju nākamajā gadā. Paldies, komisāra kungs. Es gribu atgādināt, ka nākamā sanāksma ir paredzēta 25. janvārī 15. Es nevarēšu būt Strasbūrā, tātad priecīgus Ziemassvētkus visiem un uz tikšanos, tad šī sanāksme ir pabeigta.